once again, once again, once again, yeah. Yeah, yeah, yeah. Uh, ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, lūdzu, ieņemiet labas, labākās vietas. Sāksim pēc dažām minūtēm. One minute. Pēc vienas minūtes sāksim. Kolejnim punktam. Nākamais darba kārtības punkts ir Eiro padomes un komisijas. Eiro padomes ziņojums, komisijas paziņojums 2009. gada 29. un 30. oktobris, Eiro padomes secinājumi, tostarp Eiro padomes priekšsēdētāja un Eiropas Savienības augstā ārlietu un drošības politikas pārstāvja, komisijas priekšsēdētāja vietnieka mandāts un pilnvaras, kā arī jaunās komisijas struktūra. Paldies, ka jūs atbraucat, premjerkungs. Un paldies arī Barozo kungam, ka jūs esat klāt. Un tagad padomis vārdā runās Frederiks Reinfelds. Premjers, lūdzu. Premjerkungs. Thank you. Paldies, priekšstādētāji. Cienījamie deputāti. Ārkārtīgi patīkam atkal būs klāt un izmantot izdevību pastāstīt jums par Eiropadomu sanāksmi, kas bija diezgan sarežģīta. Pastāstīšu, kāda ir situācija izveidojusies pirms Eiropā.